They're, they are. Good morning, dear colleagues. Labrīt, darbie kolēģi, vai jūs varētu lūdzu apsēsties, lai mēs varam sākt? So, good morning, everybody. Labrīt visiem. Sāksim šodienas ekonas sanāksmi. Pēc vienošanās ar priekšsādātāju uh, um, viņš sniegs paziņojumus, un tagad mēs uzreiz ķersimies pie 4. darba kārtības punkta - delģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbauda. Sveicu jūs šeit, šodien mums ir svētku diena, jo uh, šī ir 30. Eh, Delģēta aktu un īstenošanas pasākumu rūpīgi pārbauda. Ekon eh, ļoti lielu nozīmi pievērš šiem kontrols pasākumiem un interesējas par eh, dažkārt ļoti sarežģītiem tiesību aktiem. Mēs uzskatām, ka publiskās diskusijas ir viens no labākajiem veidiem, kā efektīvi īstenot savus kontrols pilnvars Eiropas parlamentā, un tāpēc man ir liels prieks, ka diezgan daudz cilvēku ir ieradušies skatīt šo tehnisko jautājumu. Šodien mēs skatīsim otrā līmeņa mē, pasākumus 2018. gada 1. janvārī. Uh, šie noteikumi, kas dod, uh, um, runājot par šiem datiem, kas tiek iepludināti uh, kritērijos, tur ir jāpieņem dažādi pasākumi, deleģēto un iznošanas aktu jomām Un pēc konsultāciju fāzes eh, ESMA ir paveikusi eh, sagatavošanās darbus eh, un tiek skatīts, vai Um, um, tātad šodien mēs varētu apspriest uh, svarīgākos jautājumus par šiem tiesību aktiem, piemēram, definīcija attiecībā uz to, uh, kādus kvalitatīvos un kvantitatīvos kriterijus varētu publiskot, pārejas pasākums un uh, noteikums par ievadas datiem un administratoru reģistrācijas autorizāciju. Īs informācijas dokuments no sekretariāta tika izmantots sūtīts visiem ekonu deputātiem. Vispirms gribētu uh, sveikt uh, ESMA pārstāvi un uh, DG FISMA pārstāvi un došu viņiem vārdu īsiem ievadvārdiem. Lūdzu, neizsakieties uh, ilgāk par piecām minūtēm un pēc tam uzklausīsim uh, referentu un ēnu referents un pēc tam būs uh, brīvās debats. Paldies! Tātad Plānta kungs no ESMA ir pirmais runātājs. Paldies! Dāmas un kungi, paldies, ka dodat mums šo iespēju prezentēt otrā līmeņa pasākums, kurus ir izstrādājusi ESMA. Pirms dodu jums pārskatu par ESMA datiem, gribētu pateikties referentam un ēnu referentiem eh, par viņu aktīvo iesaistu visā šajā procesā un konstruktīviem komentāriem, kurus saņēmām konsultāciju laikā. Mēs augstu novērtējam labo sadarbību ar ekonu sarunu uh, komandu un darbiniekiem. Divi veidi otrā līmeņa pasākumi esmu ir izstrādāti. Pirmkārt, uh, tehniskā, uh, tehniskie padomi, kur ir noslēgt, noslēgtas piecas jomas, precizējam atsevišķām definīcijām, dažas no tām jūs minējāt savos ievadvārdos atsaucas vērtību mērījumi, kritēriji kritisko eh, kritēriju identifikācijai un arī eh, pārejas pasākumi. Otrakārt, virkne tehnisko standārtu tika iesniegt 2017. gada 30. martā, attiecoties uz eh, procedūrām, raksturlielumiem un uzraudzības funkcijas pozīciju Tālāk par ievadas datu uh, piemērotību, metodoloģijas caurskatāmību, pārvaldības uh, un kontrolas pasākumi, kvalitatīvo kritēriju specifikācija, atbilstības veidlapa, uh, būtiskiem un nebūtiskiem kritērijiem, kritēriju saturs un uh, informācija, kas ir jāsniedz, uh, un uh, minimālais sadarbības režīms starp ESMA un kompetentajām iestādēm. Vēl vienu tehnisko standartu kopumu mēs iesniegsim 2. jūnijā un sadarbosimies ar trešajām valstīm. Šie tehniskie standarti nodrošinās, ka uh, kritēriji tiks sastādīti caurskatāmā un uzticamā veidā. Šie tehniskie standarti iekļauj noteikumus, lai nodrošinātu eh, pilnu kritēriju procesu. Un ir arī jauna uzraudzības funkcija, kas administratoriem ir jāizveido, lai minimizētu potenciālo kritēriju manipulāciju un jāpārbauda kontakts starp administratoriem ir jānodrošina uh, vienot spēles noteikumi starp dažādām uh, dalībvalstīm. Attiecībā uz tehniskajiem uh, padomiem ESMA iesaka, lai uh, dati, kas tiek savākti no EMIR, MIFID, UCITS un tā tālāk, tiktu izmantot, lai aprēķinātu atsaucas vērtību kritērijiem. Uh, Tas izriet no konsultācijām, tad, kad dažādas iesaistītās puses pauda bāžas par dublēšanos ziņošanas režīmos. Saskaņā ar um, pirmā un otrā līmeņa pasākumu um, mērķiem um, mēs vēlamies precīzus un spēcīgus kritērijus, un kur tas ir nepieciešams, esam ieviesuši arī proporcionalitātes pasākums, jo īpaši nebūtiskākajiem pasākumiem. Uh, jeb kritērijiem. Mēs eh, izvēlamies tādu holistisku pieeju, lai neuzliktu pārāk lielu administratīvo slogu eh, kritēriju administratoriem. Visbeidzot, ļaujiet man atgādināt eh, par tām kompetencijām, kas piekrīt esmai. Pirmkārt, esmai ir jās, jāuztur publisks reģistrs, kur tiek reģistrēti administratori Tas ir ļoti svarīgi, jo tad uh, kritērijus varēs izmantot tikai, ja administrators būs attiecīgajā reģistrā. Mēs uh, uh, saskaramies ar dažādiem ierobežojumiem IT resursu jomā, bet esam pārliecināti, ka šis reģistrs sāks darboties ar nākamā gada 1. janvāri. Uh, ESMA ir arī kolēģijas biedrs kritiskajiem kritērijiem. Tas ir svarīgs instruments, lai nodrošinātu harmonizētus noteikumus un uzraudzības prakses konverģenci. Un nesen mēs publicējām metodoloģijas ietvaru obligātajiem ieguldījumiem, kritiskajiem kritērijiem. Un visbeidzot, ir arī mediācijas pilnvaras, un tas ir vēl viens svarīgs instruments, lai sasniegtu uh, uzraudzības konverģents un atbilstību, bet uh, tas nav tāds um, instruments, kur mēs ļoti vēlamies lietot. Mēs ceram, ka tas tiks izmantots tikai tad, kad tas būs nepieciešams. Paldies! Thank you very much. Uh... Liels paldies, Plantas kungs no Esmas, un tagad nākamais runātājs Tilmāns Laudra no Digifīsma atkal 5 minūtes, lūdzu, bet ņemot vērā laika ierobežojums, uh, nav nekāda problēma, ja jūs vēlaties izteikties nedaudz ilgāk. Paldies par iespēju stāties ekonu komitejā un izklāstīt jums mūsu sākotnējo viedokli un termiņus tam lieliskajam darbam, ko iesniedzējs Mārš. Tas nāk divās sadaļās, kā kolēģis tikko skaidroja, pieci deleģētie akti un pēc tam regulatīvi tehniskie standarti. Mēs dodam priekšroku. Deleģētajiem aktiem mēs esam pabeiguši iekšējo mm, izvērtējumu, mēs esam uh, sagatavojuši komentārus, eh, to ir veikuši mūsu juridiskie padomnieki, un tagad teksti ir gatavi, lai varētu tos nodot nākošajam etapam, un tas ir konsultācija periods, kurš sākās nākošajā nedēļā un attiec uz visiem deleģētajiem aktiem. Uh, Šajā konsultāciju sadaļā, kas ir publiska konsultācija saskaņā ar principiem, jūs redzēsit nepārāk daudz izmaiņu, vismaz būtisku izmaiņu, iespējams būs kādi tehniski korīģējumi apsvērumos, un mums nebija nekāda nolūka novirzīties no tās būtības, ko piedāvā un iespējams, ka juristi un juridiskie padomnieki ir atsevišķas vietas koriģējuši, tad tas ir, lai pieslīpētu tekstu, paturot spēkā sākotnējo līniju, ko piedāvā esma. Tāpat mēs ar prieku eh, skatām detaļas mūsu atzinumu būtiskajos jautājumos, tas par to, eh, kā dažādi aspekti tiek nodot izvērtēšanai sabiedrībai par kritērijiem, un otrais ļoti svarīgais jēdziens šajā deleģētajā aktā ir objektīvi iemesli, lai nodrošinātu lai sniegtu kritērijas vai kritēriju kopumā ārpus Eiropas Savienības. Un tas ir būtiski tad, kad nacionālais regulators tos apstiprina, lai ņemtu vērā to, ka ir objektīvi iemesli, kāpēc šāds kritērijs ir ārpus Eiropas Savienības šajā etapā. Mēs varam to nosaukt kā. Uh, pret apiešanas nosacījumu un esmām vēsturiski vienmēr ir darbojies Eiropas Savienības jurisdikcijas iekšienē. Un šobrīd ir situācija tāda, ka atsevišķi aspekti attiecas uz situācijām ārpus Eiropas Savienības, bet tas ir iecerēts arī deleģētajā akstā. Un, protams, mēs ar prieku atbildēsim uz jautājumiem, kādi varētu rasties. Noslēgumā piebildīšu, ka Runājot par termiņiem, mēs esam krietni pavirzījušies, de, ir sagatavots stabils juridisks pilnībā uh, sagatavots teksts, un es arī norādīšu, ka mēs ļoti vēlu saņemam tekstus, es visu neatkārtošu, uh, Fabričio jau to izklāstīja. Uh, Un arī termiņi, kas mums bija nepieciešami, bija visai ilgi. Tālāk ir juridiskā pārskatīšanas darbs un lingvistiskās pārskatīšanas darbs. Tas viss aizņem laiku, mēs varējām to darīt, izdarīt ātrāk. Bet drīzumā sāksies vienu mēnešu publisko konsultāciju darbs, ja tas tiek uzsākts nākošajā nedēļā, tad konsultācijas notiks jūnijā, un mēs varēsim pēc tam pabeigt darbu pie šī teksta. Visdrīzāk tas tiks pieņemts pēcvasaras atvaļinājumu, jo mēs nevaram apstiprināt tekstu augustā. Tas eh, pārklājas nedaudz ar eh, uzraudzības periodu, bet tas ir pilnībā pieļaujami Tomēr es apzinos, ka tas neietekmē parlamentērmiņus, taču vismaz termiņi un virzieni būs skaidri. It īpaši tas attiec uz nākošo nedēļu, kad sākas publiskās konsultācijas parlamentam. Būs uzraudzības periods, ko tas var īstenot, un mēs esam lēsuši, ka ja notiekums stājas spēkā nu, nākošā gada janvāra, tad lielākā daļa standārtu ir saprotami un acīm redzami, un aps, saturs ir zināms, un principi ir acīm redzami. Tā ka ja, es domāju, ka ja nedaudz pārklājas eh, uzraudzības periods, eh, izraudzības perioda beigas un piemērošanās, piemērošanas perioda sākums, tas nebūtu problemātiski. Paldies! Tagad dodu vārdu mūsu referentei Korai. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā es vēlētos pateikties ESMA un eh, Eiropas komisijai par visu ieguldīto darbu Un runājot par termiņu problēmu, es tomēr ceru, ka nekāda pārklāšanās ar uzraudz eh, dzīves periodu beigām un ieviešanas periodu sākumu nenotiks. Runājot par uzraudzību, vienmēr ir labi paturēt prātā, kādam nolūkam šī likumdošana ir sagatavošana, jo nereti mēs E, ieslīgstam detaļās, taču viens no pamatprincipiem bija tas, ka mēs vēlamies atbrīvoties no manipulēšanas, tāpēc arī šis teksts ir sagatavots parlamentā. Mums tas bija galvenais iemesls, mēs vēlamies pienācīgu uzraudzību, e, pilnu caurskatāmību, un arī mēs uzskatām, un no sāk, paša sākuma jau esam apgalvojuši, ka visam ir jābūt caurskatāmām. E, Tagad eh, situācija ir nedaudz sarežģītāka, mums tas ir jāņem vērā, taču proporcionalitātes princips ir ļoti nozīmīgs. Un tāpat tam ir jābūt eh, darbspējīgam. Mm. Tas nedrīkst būt teksts, kas ir pārsātināts ar detaļām, un mēs vēlamies, lai administratīvā nasta uh, tiktu cik vien iespējams samazināta. Un, protams, trešais svarīgais princips bija tāds, ka mēs nevēlamies, lai notiktu pārklāšanās ar citām regulām, kas ir spēkā. Un arī tas attiecas uz šo jautājumu. Tā tad mēs pilnīgi noteikti vēlamies eh, novērst eh, dubultošanos un vēl jau vairāk vēlamies novērst pretrunīgus vai mūsinošus paziņojumus un definējumus. Runājot par esošo priekšlikumu, par tiem, ko mēs sagaidām, tāds pirmkārt prātā nāk tas, ka tam ir jābūt uh, darboties spējīgam, mēs nevēlamies sagrozīt tirgu darbību, mums ir jādomā uzreiz par eh, pārejas periodu. Ir ļoti svarīgi tas, ka tā kā datums ir noteikts, ir jānodrošina tas, ka mēs nesagrozīsim tirgus darbību Jūs esat sagatavošanas procesā, jūs veidojat jaunas kritērijas, ja negluži, negluži ikdienā, tomēr mums ir ļoti svarīgi tas, lai tas neradītu nopietnas problēmas. Tas attiec arī uz interpretējumu. Mūsu interpretējums ir tāds, ka mēs nevēlamies lai tirgu situācija tiktu nevēlamā virzienā sagrozīta. Un tagad atsevišķi temati svarīguma secībā. Mums e, ir iespējas, ka esmam meklē iespēju rast līdzsvaru, tomēr kā parasti ir iespēja situāciju uzlabot. Un tad, kad mēs runājam par tehnisko konsultāciju tekstu, mūsu prāts ir pilnīgi jābūt skaidram tas, ka e, instrumenta atsevišķa cikla netiek izmantoti kā kritērijs, jo pirmajā līmenī mēs skaidri norādījām, ka uh, clearings. One, uh, remarks. netiek izmantots kā kritērijs. Uh, e, tas bija, tā bija pirmā piezīme. Otrais attiecās uz Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Savienību centrālajām bankām, ka tās tiek atbrīvotas no atsevišķām prasībām saskaņā ar mūsu apsvērumiem 14, 15 un 19. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo eh, centrālo banku un publisko lēmēju iestāžu sniegtie dati tiek plaši izmantoti. Trešo valstu kritēriju tiktu skatīti tādā pat veidā kā Eiropas Savienības. Tālāk. Un es atgriežos pie citiem regulējumiem, kur jau darbojas. Mēs runājam šeit par OTC instrumentiem, par sistēmiskajiem internalizatoriem. Mēs vēlamies, lai tie tiktu ņemti vērā tāpat kā MIFIDS divi teksti un nerastos problēmas ar tiem. Tāpēc E, lūdzu, pasekojiet, lai teksts atbilst ar MIFID. E, par trešajām valstīm. Ļoti svarīgi punkti mūsu prāts No Eiropas Savienības kritērija lietotāju viedokļa ir būtiski precizēt to, ka trešo valstu administrāciju un kritēriju atzīšanu dod iespēja Eiropas Savienības administratoram īstenot atbilstību, bet e, piemērojot IASCO principus. Mēs uz tiem koncentrējam, jo tie ir globāli spēkā tie ir jāpiemēro ekvivalentā veidā, un, manuprāt, tie ir jābalsta uz rezultāta bāzes un nevis salīdzinot pa atsevišķiem, pa atsevišķām pozīcijām un līnijām. Tad vēl viens varbūt sīkums, bet varētu būt nozīmīgs RTS par autorizācijām, kur jānorādas, ka preču grupu eh, kritēriji nepieprasa sniegt informāciju par pirmā līmeņa tekstiem. Šķiet, ka tas ir pašsaprotami, bet mēs vēlamies nodrošināt to, ka netiek piemērots princips viens izmērs der visiem, jo, piemēram, rīcības eh, kodeks eh, otrajā sadaļā to neparedz eh, preču grupu eh, kritērijiem, bet to paredz autorizācijām. Tāpēc lūdzu nodrošiniet pietiekami labi nošķirtību abiem režīmiem. Un no manas puses tas būtu viss. Varbūt citiem referentiem ir citi komentāri. E Paldies, Korā! Man pašam ir jāizsakās no tautas partijas, jo esmu referents Korijos sacījā, mm, jau izteica vair, da, plašus komentārus, un no savas puses vēlos piebilst, ka bija ļoti laba sadarbības ar parlamentu referentiem, ar referentiem un komisiju, debats turpinās, un esmu pateicīgs par šīm diskusijām. Eh, viena lieta, kas man pilnībā neapmierina, eh, tie ir termiņi, jo tas, ka jūs publicējat rezultātus pēc vasaras eh, atvaļinājuma, nozīmē, ka vienkārši tas būs pārāk vēlu, un tas ir samērā neveiksmīgi, jo apstiprinot regulējumu, bija skaidrs, kādi būs termiņi, un palaižot garām pāris nedēļas, tas ievieš lielu e, neskaidrību. Un, ja mēs šādu pieju uzsākam, cilvēks saprot, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies. E, izveidot skaidrus noteikumus un dot tirgumu laiku piemēroties. Tālāk pēc būtības runājot, mūsu mērķis nebija izveidot maksimāli sarežģītu regulējumu, bet funkcionējošu, kas risinātu problēmas, kuras eh, bija sap, redzams nākotnē, un arī nodrošināt to, lai klienti, lietotāji kur izmanto dažādos kritērijus saskaņā ar savām vajadzībām, varētu tos lietot. Mūsu prāts prioritārais iedziens ir proporcionalitāte, un esmu gandarīts, ka gan esma, gan komisija šo jautājumu ir ņēmušas vērā, gan transponējot eh, to kas bija paredzēts, un nosakot skaidrus kritērijus, eh, eh, skaidras kategorijas eh, kritērijiem, kā sacīja Kora. Mēs nevēlamies padarīt šīs kategorijas vēl sarežģītākas, bet mēs apsveicam paveikto darbu, ņemot vērā tos ierobežojumus un arī to, ka uh, ir jāizvairas nodobultošanās ar citiem noteikumiem. Tālāk, ka vēl viena lieta, kas nav pilnībā skaidra, ir pārējais noteikumi. Un es gribētu jautāt, vai kaut ko vajadzētu precizēt šajā sakarā. Es aicinu komisiju precizēt, ka a, a, abi vienojas gan attiecībā abās jomās, gan Eiropas Savienības, gan ārpus Eiropas Savienības kritērijiem skaidrība, ka ir jābūt pārējais periodam un vēl viens svarīgs eh, darba grupas loceklis ir deputāts Fernando. Paldies! Esiet sveicināti! Es vēlos pateikties par informācijas aktualizēšanu tiecībā uz šīs regulas piemērošanu, un no manas puses būs trīs jautājumi. 30. martā šogad esmā publicēja projektu tehniskajiem standartiem, kas turpina padomis un kom, parlamenta izveidoto leģislatīvo tekstu ar veselu rindu raksturojumiem, kur ir nepieciešams kvalifi kvalifikācijas. Komisija ir trīs mēneši, lai atbilz, atbalstītu vai nē esmas traktējumu šiem tehniskajiem standartiem, un es gribētu jautāt komisijai tā kā jūnijā termiņš iztek kāda, tad bija sākotnējā versija iesma interpretācijai. Otrais jautājums attiecās uz rādītāju iekļaušanu vai skaidrojumiem pie rādītāju klasificēšanas kā kritiskajiem rādītājiem. Mēs, principā, varam piekrist uh, kritisko rādītāju iekļaušanai un atsevišķi aspekti iekļaušanai starp kritiskajiem rādītājiem, bet komisijai vēlos jautāt e, pēc Eiropas uh, daudzas tirgus institūta un pēc tirgus savu, uh, lēmēju iestādes konsultācijām. Kāda D ir obligātie kritēriji, kas ir jāiekļaut, un to starp Euribor. E, tik tālu, cik Euribor ir obligāts, būs pienākums tos ņemt vērā kā radītājs, un es pieļauju, ka tas var radīt zinām neskaidrību tirgu, jo Euribor plus un tā lietojums un šajā gadījumā bankām tuvāko mēnešu laikā Euribor būs jānosaka kā obligāts. Es gribētu jautāt, kāds ir izvērtējums eh, komisijai, ka eh, attiecībā uz Eiriboru, kurš kļūs par kritisko rādītāju. Un trešais jautājums ir Brexit ietekme. Pašreizējā tekstā ir iestrādātas atsevišķas opcijas, lai Eiropas Savienībā varētu izmantot tos rādītājus, kas ir izstrādāti ārpus Eiropas Savienības teritorijas, un vēlos jautāt komisijai, vai atsevišķās opcijas, ko regula pārēdz atzīšana, apstiprināšana, tīrā ekvivalence, uh, būs pietiekamas, lai varētu nākotnē izmantot tos rādītājus, kas šajā gadījumā ir izstrādāti apvienotajā karalistē, vai arī tiek uzskatīts, ka būtu jāveido kāds cits ietvars šādai atzīšanai. Paldies! Paldies par uzstāšanos, baidos, ka šo jautājumu mēs līdz galam nevarēsim izrunāt, vai klāts ir, kāds ir no ECR, nav, tādā gadījumā vajag Igolda kungs, no sariem gribēs izteikties. Paldies, priekšsādātāji, šeit tikai pavisam īsi man eh, vispirms ir eh, jāatzīmē pozitīvā notikuma attīstība. Es domāju, ka esma arī vēl var eh, labāk rīkoties. Bet es eh, jūtu, ka ir tāda uh, kultūras pārvirze. Un tomēr man ir tikai viens jautājums par trešā valsts režīmiem. Mums bija daudz diskusiju šeit par uh, nepieciešamajām izmaiņām tajā, kā mēs rīkojamies ar trešajām valstīm attiecībā uz to, kas ir gaidāms. Tātad kādā izpratnē šīs debatas jau tika atspoguļotas attiecīgā uh, dokumentu par otrā līmeņa pasākumiem projektā. Un otrkārt, vai jūs varat pateikt komitejai, cik uh, būtisko indeksu uh, ietilps šajā trešo valstu režīmā un uh, kā jūs paredzat, ka tātad, ko komisija un ESMA plāno attiecībā uz iespēju pieņemt uh, uzraudzības iestāžu ekvivalentus? Vai jūs esat padomājuši par to, kā tas varētu e, izvērsties, raugoties uz apvienoto karalisti? Es ar prieku uzklausītu jūsu skaidrojumu šajos jautājumos. Paldies! Paldies, paldies gan par kultūrālām, gan ekonomiskām piezīmēm. Mums ir laiks arī brīvā mikrofona procedūrai, vai vēl kāds parlamenta deputāts vēlas uzdot kādu jautājumu. Ja nē, tad. Uh, Mēs ļoti efektīvi strādājām, un tagad došu atkal vārdu ēsma pārstāvim, lai viņš varētu reaģēt uz jautājumiem un uh, piezīmēm, ko izteica mūsu deputāti. Lūdzu. Par pārējais režīmu, kas tika minēts, to minēja vairāk parlamenta deputāti. Mēs uh, labprāt. Uh, atbilžu un jautājumu sesijā precizētu pārējais uh, jautājumu aspektus, bet mums ir jāpārbauda, vai mūsu interpretācija, kas atbilst tam, uh, kas tika teikts, tiešām ir uh, tāda, kā to gribēja redzēt likumdevējs, jo ir atsauce uz kritēriju pielāgošanu pārējais noteikumos. Mēs to lasām kā pārējais noteikums, kas attiektos uz administratoriem. Tas ir pirmais pāns. Un atsauce uz pastāvošiem kritērijiem uh, uz, no jauna autorizētiem uh, Tas ir pēc uh, regulējuma stāšanās spēkā. Tātad, uh, ja šī interpretācija tiktu apstiprināta, tad jau pastāvošie administratori varētu turpināt uh, sniegt šos jaunos kritērijus, tātad turpināt savu aktivitāti un tad arī nebūtu šis destruktīvais efekts. Uh, Tātad, ja mēs raugāmies uz pastāvošajiem kritērijiem, ja tiem sakotu, kā jau es teicu, ja līdzlikumdevējs, ja viņam ir pieņemama šī interpretācija, tad mēs varam sniegt šo precīzējumu, bet jūs varētu varbūt apliecināt, ka jums ir pieņemams šis skaidrojums. Uh, un varētu apliecināt, ka likumdevēji tiešām gribēja iet šādā virzienā, jo tā mēs to sapratām. Tad vairāki jautājumi bija drīzāk adresēti komisijai, jo īpaši attiecībā uz to, kas ir saistīts ar trešajām valstīm, tur ir jautājumi par patreizējā režīma piemērotību, ņemot vērā gaidāmo Lielbritānijas izstāšanos. Tas ir drīzāk jautājums līdz likumdevējam par potenciālo regulējumu pārskatīšanu, netik daudz par tehnisko standartu ieviešanu. Tur mēs neko nevaram darīt. Bet mēs esam pauduši mūsu viedokli runājot par trešo valstu režīmiem citu infrastruktūru sakarā. Un komisija arī ezer pārskatīšanas eh, kontekstā ir runājusi par citiem pasākumiem, bet, kā jau es teicu, tas drīzāk ir komisijai jautājums. Un uh, jums un padomē tad ir jālēm uh, un jāņem tas vērā. Mēs strādāsim balstoties uz uh, pastāvošo režīmu. Kas attiecas uz eh, Euriboru jautājumu, kas tika minēts, tas pilnīgi noteikti ir eh, būtisks jautājums. Publiski tagad ir zināms, ka EMNI paziņoja, ka Euribor plus eh, kā eksperiments nedarbojās, kā tas bija gaidīts. Mēs ļoti uzmanīgi skatāmies, kādas ir citas alternatīvas kopā ar komisiju, ar FSMA un citiem regulātoriem. Un kā jau mēs esam paziņojuši, mūsu mērķis ir uh, šo pārēju uh, veidot pēc iespējas uh, um, tādu gludāku uh, Mēs nevaram izteikties precīzāk, jo mums vēl ir jāanalizē, kādas ir alternatīvas un kāda būtu visu šo alternatīvu ietekme. Bet mēs cieši sekojam šim procesam, lai nodrošinātu uh, pēc iespējas mazākus traucējumus. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Paldies, kā jau jūs teicāt, lielākā daļa tiešām bija jautājumi komisijai, bet es augsti vērtēju jūsu komentārus, jo īpaši par šo pārējais procesu. Bet tagad došu vārdu komisijai, un ņemot vērā to, ka mums ir pietiekam daudz laika, varu dot vārdu vēl korā vai citiem uh, referentiem, ēna referentiem, ja tie grib izteikties. Lūdzu, tagad vārds komisijai. Paldies! Un paldies arī Svenam Gīgoldam par to, ka viņš atpazina mūsu realizēto pieeju. Es jums varu, Sven, pateikt, ka daudz vieglāk ir iziet Eiropas parlamenta uh, kontrolēm, lai tajā iekļūtu, ja jums ir tāds uh, um, apģērbs, kas nav pārāk formāls. Daudz mazāk ir jāliek kastītē, lai izlaistu cauri skaneriem. Tātad mēs nenāksim, protams, uh, zeķēs, jā, kurpes tomēr mēs valkājam. Es domāju, ka svarīgākais jautājums ir. Jā, šī ir ļoti saprātīga pieeja, tātad es uh, gribētu tiešām izmantot šo iespēju, lai atkal uzsvērtu, ka 51. pāntā mums ir pārējais pasākumi. 51. Eh, pāntā, pirmajā punktā uh, Eh, tas ir provideriem, eh, ja šis providers ir tirgū ar kritēriju, tad viņam tikai jāprasa autorizācija, sakot ar 2020. gada 1. janvāru. Tātad tas ir tāds pārējais periods, un ja jūs esat tirgu ar kritēriju, tad jums ir jāprasa autorizācija no 2020. gada 1. janvāra. Un otrkārt, uh, tā ir tāda lietotāja pieeja, ja piemērošanas laikā, kā Fabricio to izskaidroja, tātad sākot ar 18. gada 1. janvāru, tad, kad sāk darboties šis regulējums, ja ir pastāvošs kritējums, tad to var turpināt izmantot uzraudzības iestādes līdz 2020. gada janvārim. Tātad ir divi drošības pasākumi. Pirmkārt, šis providers pats, ja tas ir tirgū, uh, ar produktu, tad to autorizāciju var atlikt līdz 2020. gada 1. janvāram, un otrkārt lietotāji var turpināt lietot uh, visu, kas jau ir pastāvoši kritēriji, un šīs termiņš, kā Fabricio skaidroja, ir 2018. gada 1. janvārs, kas ir šī regulējuma piemērošanas datums. Tas uh, tiešām izskatās tāds, uh, ka tā pieeja ir tāda pakāpeniska. Ka un pakāpeniski tiek iekļautas šīs uh, prasības eh, diezgan ilgā laikā, un tas ir nepieciešams, lai izveidot regulatoro infrastruktūru, lai uh, pildītu šīs autorizācijas prasības, jo, kā jau jūs zināt, tad uh, sākotnēji te nebija paredzēta uzraudzīta iestāde, tātad šeit ir jābūt arī uzraudzībai šiem iestādēm, bet tas nenozīmē, ka uh, šī struktūra, kas vēl nav autorizēta, pirms 2020. gada janvārim netiks uzraudzīta. Regulātori vienmēr var iejaukties, ja ir uh, datu manipulācijas vai citi datu jautājumi, pat ja šī uh, iestāde vēl nav autorizēta. Tagad uh, jautājumi. Es domāju, ka otrais uh, svarīgais jautājums bija kritisko kritēriju uh, Uh, jautājums, un kas notiktu ar diviem kritiskiem kritērijiem, kas tiek plaši izmantot visā Eiropas Savienībā, un arī tur, kur ieguldītāji ir plaši um, izplatīti pa visu Eiropas Savienību. Euribor un Eronija šie divi uh, kritēriji tiešām visā Eiropas kritērija. Ieguldītāji bankas ir visā Eiropas Savienībā un arī lietotāji. Uh, vienalga, vai tie būtu finanšu instrumenti, uh, izdevēji vai kredītu sniedzēji, dažkārt arī patērētāju līgumu izsniedzēji arī ir visā Eiropas Savienībā izplatīti, un tas ir svarīgi, lai šie divi kritiskie kritēriji tiktu par tādiem arī uh, klasificēti, ko mēs arī esam darījuši attiecībā uz Euribor. Un, um, To mēs arī darām attiecībā uz Eironiju šobrīd. Esam procesā. Uh, tiklīdz eh, tie tiek klasificēti kā eh, kritiski, ir kolēģiju sistēma, un tas, mūsuprāt, nodrošina nepārtrauktību. Mūsu pieredze ir tāda, ka nav jā eh, īsteno šīs obligāto ieguldījumu pilnvaras. Tas, ka šis instruments vispār pastāv, jau ir tāds morāls stimuls ieguldītājiem turpināt dot savus ieguldījumus. Uh, Un eh, tas ir arī jautājums attiecībā uz pārēju uz Euribor plus. Kā jau Fabricio skaidroja, tā kā mums nav pietiekam daudz eh, transakciju, citu ieguldes datu, eh, tad šāds kritērijs nebija iespējams, un tāpēc šā kritērija um, ehm, providers izlēma ar šo pastāvošo uh, kritēriju darboties un pāriet uz tādu hibrīdu kritēriju. Un šajā procesā, kas eh, ir pilnīgi administrators ziņā, mēs kā likumdevējs vai mēs kā tā struktūra, kas piedāvā likumdošanu, neiejaucamies tajā, kad šai pārējai ir jānotiek, kad tas ir labākais laiks, tas atliek, paliek tātad operātoru ziņā. Un ko mēs izdarījām, mēs eh, izveidojām ietvaru šīs pārējas papildināšanai. Tagad tas būs Euribor, tas ir kritisks kritērijs. Eh, teorētiski eh, tas ir obligāto ieguldījumu pilnvaru kontekstā un uh, Euribor uh, vienmēr tāds palikts, uh, to var saukt arī par Euribor plus, bet tas joprojām ir kritisks kritērijs Euribor. Tātad, citiem vārdiem sakot, uh, to nevar vienkārši atslēgt, nosaucot citā vārdā un pasakot, ka tas nav kritisks kritērijs. Tas vienmēr būs Euribor, vienmēr tas būs kritisks kritērijs, un mēs uzskatām, lai arī kāda pārēja notiks un lai arī cik ilgi tas aizņems. Uh, administratoram pāriet no uh, šīm kvotām uz uh, citu kritēriju, tad uh, šis vienmēr būs kritisks kritērijs un ir šī te sistēma, kad var prasīt obligātus ieguldījumus, un ar to arī, es domāju, mēs esam devuši savu ieguldījumu tajā, lai nodrošinātu nepārtrauktību. Uh, Tas, manuprāt, bija par jūsu, uh, tieši jūsu jautājums par to, ko mēs esam darījuši, lai nodrošinātu uh, nepārtrauktīgi. Tātad mēs esam nodrošinājuši to, ka regulātoram ir līdzekļi, lai nodrošinātu to, ka šis uh, kritērijs darbojas tā, kā tas darbosies. Tas vienmēr būs Euribor, pat ja tas kādreiz tiks balstīts uz transakcijām, un tas ir arī atzīmēts kā kritisks. Uh, Un tad trešais jautājuma bloks, kas ir ļoti aktuāls, ir jautājums par to, kā uh, strādāt ar trešo valstu kritērijiem, proti kritērijiem, kas tiek radīti ārpus Eiropas Savienības, bet tiek aktīvi lietoti Eiropas Savienībā. Proti tos lieto finanšu instrumentu, atvesināto finanšu instrumentu un finanšu līgumu izsniedzēju. Un šeit princips ir tāds, ka mums ir trīs līdzekļi uh, Eh, lai šos eh, kriterijus var turpināt lietot. Mums ir ekvilācijas sistēma, mums ir atzīšanas sistēma un ir uh, atbalsts sistēma. Acīm redzam iemeslu dēļ, ekvivalents režīms, kā mēs to saucam, prasa komisijas lēmumu, kas ir garš process, un, manuprāt, tas nav nekas tāds, ko mēs varam sagaidīt attiecībā uz jebkādu trešo valstu 2018. gada gaitā. Uh, Mums ir vēl divas citas valstis, kuras ir eh, šajā procesā, kas pieņem kritēriju noteikumus eh, - Japāna un Austrālija. Japāna pieņem un Austrālija par to domā. Nākotnē es paredzu, ka mums būs ekvivalents lēmumi jo mums nevar būt uh, daļēji ekvivalents lēmumu, piemēram, par Japānu. Un atkarībā no Austrālijas sistēmas uh, um, mums var būt ekvivalents Austrālijai. Bet tas ir process, kas, manuprāt, notiks tikai uh, nākamā gada uh, beigās vai 19. gada sākumā. Tieši tāpēc uh, likumdevējs, un mēs to atceramies no trialoga, ir radījis šo atzīšanas un atbalsta uh, sistēmu. Un tagad par apvienoto karalisti un uh, tur balstītiem kritērijiem, tur ir atzīšana un atbalstīšana. Mums ir šis deleģētais akts, eh, lai nodrošinātu to, ka cilvēki eh, aizejot no Eiropas Savienības, izejot no Eiropas Savienības, eh, um, neizmantot šo sistēmu. Tas nenozīmē, ka mēs sistemātiski apšaubīsim kritērijus, kas tiek radīti um, ārpus Eiropas Savienības. Uh, dažādu kritēriju dēļ, kas mums ir delģētos aktos, ja tie tradicionāli ir bijuši ārpus Eiropas Savienības uh, datu uh, avotu tuvumu dēļ, un, un tāpēc arī šis noteikuma centrs tur ir, tad tas uh, ietilps atzīšanas sistēmā un nacionālās iestādes atzīs šos kritērijus uh, Uh, lietošanai, un tas, manuprāt, ir ļoti elastīgs process. Tas pats attiecas uz atbalstu, ja jums ir iestāde uh, Eiropas Savienībā, kas atbalsta jūsu kritēriju, tad to var izmantot. Un tas, manuprāt, ļaus uh, kliedēt tās bāžas, kas varētu rasties attiecībās 2019. gadu. Uh, Eh, tādu iemeslu dēļ, eh, par kuriem nedrīkstu tālāk stāstīt, un jūs zināt, ka sarunas eh, veids mūsu darba grupa, bet uh, Kamēr nav skaidrības par to, kā tas viss beigsies, ir šī atzīšanas sistēma, ir atbalsta sistēma, kura, manuprāt, varētu palīdzēt mums uh, šajā pārējais periodā un uh, ļaut uh, kompetentajām iestādēm atzīt šos kritērijus lietošanai visā Eiropas Savienībā, vai arī ir citas iestādes, kas atbalsta šos kritērijus. Nākotnē mēs droši vien varētu pāriet vairāk uz ekvivalents sistēmu un pieņemt vajadzīgos lēmumus. Tātad mēs esam izdarījuši savu darbu, esam sagatavojušies dažādiem scenārijiem attiecībā uz Brexit. Uh, Mums ir jābūt eh, piesardzīgiem, lai nebūtu šāds pārāvums, jau klīns efekts, un eh, mums ir instrumenti, lai nodrošinātu to, ka eh, Eiropas Savienības lietotāji netiktu nogriezti, atšķirti no šiem kritērijiem, jo tas var būt ļoti postoši arī Euribor kontekstā. Mēs zinām, ka ja kāds kritērijs pārstāja pastāvēt vai pārstāja būt pieejams, tāpēc, ka nav atzīšana, tad rodas milzīga problēma attiecībā uz pastāvošo līgumu uh, pārskatīšanu, un mēs to ļoti labi apzināmies, mēs esam šo situāciju izpētījuši, mēs arī saprotam, kāda ir situācija konkrētās dalībvalstīs, kur ir ilgtermiņa līgumi, kas ir piesaistīti konkrētiem kritērijiem. Tad mēs pilnībā apzināmies šo situāciju. Es domāju, ka mums ir šie instrumenti, lai ar to tiktu galā, bet ja tie būs jāpielāgo, esam, protams, gatavi to darīt. Vēl es gribētu teikt, ka Eiropas Savienība ir galvenokārt kritērija lietotāja, tātad mēs esam atkarīgi no dažādiem kritērijiem, un tā šajā ziņā, tādā ziņā mums ir tiešām šī te uh, instrumentu izvēle, mēs esam ne to lietotāju kriterijiem, tāpēc mums ir jānodrošina, lai tie arī turpmāk būtu pieejami, lai netiktu pārtrauktas līguma attiecības. Un visbeidzot jautājums par RTS. Ja es pareizi saprotu, tad jūs gribējāt lai mēs eh, sniedzam tādu kā pirmo novērtējumu šiem RTS un eh, pasakām, vai mēs tos atbalstīsim. Mēs vēl neesam saņēmuši mūsu juristu eh, pilnīgus komentārus pēc būtības. Mēs esam diezgan pārliecināti, ka varēsim tos atbalstīt. Runājot par formulējumiem, tur mūsu juridiskais dienests to visu pārbaudīs, bet es domāju, ka mums. Uh, varētu izdoties atbaldīt šos RTS. Un atkal, lai precizētu, mēs tos publicēsim, lai atbildētu uz priekšādātā jautājumu, mēs tos publicēsim pilnu kritēriju tekstu, cerams, nākamā nedēļa. Par šiem delģētiem aktiem. Tātad nākamnedēļ e, šis teksts būs pieejams, kas varētu tikt atlikts, un par to atkal atvainojos, ir uh, to pieņemšana komisijā. Tātad ir publikācija, jo mums ir šis konsultācija loks, kas padara tekstu pieejamu, un tad šis te akts, kas iespējams tiks atlikts, eh, šita formālā at pieņemšana komisāra kolēģija varētu tikt atlikta. Tas tā, lai precizētu šo punktu. Un es domāju, ka Visbeidzot, eh, jautājums, kuru minēja Kora, tur gribētu pievērsties tikai vienai lietai, jo jūs minējāt AJOSKO principus. Eh, un eh, tas, tā ir tā mēraukla eh, trešo valstu kritēriju atzīšanai, un um, ar ekvivalentu efektu mēs domājam to, ka ir AIOSCO pilnīga piemērošana. Vienīgais iemesls, kāpēc tas tika pievienots, ir tas, ka AIOSCO ir optauti, un AIOSCO atbilstība tiks pieņemta tikai tad, ja tas pilnībā tiek piemērots, un to darīs nacionālās iestādes, tad, kad tās pārbaudīs atbilstību. Tātad, uh, Ehm, mēs eh, skatām ļoti rūpīgi šos te klīns efektus, mēs skatīsim instrumentus, eh, tie mums ir, bet ja problēmas būs, tad mēs ar ESMA kopā centīsimies raksta ļoti elastīgus resinājumus, lai turpmāk eh, harmonizētu šo te trešo valstu atzīšanas vai atbalstu procedūras, lai tas praksē tiešām arī darbotos. Paldies! Paldies! Un attiecībā uz pārejas režīmu tomēr ir zināmas neskaidrības attiecībā uz esošo provideru un jauno kritēriju, un es neesmu pārliecināts, ka tas ir pilnībā skaidrots par apvienoto karalisti. Mums Eh, ir jāsagatavo regula, kas ir gatava trešajām valstīm, un tas attieksies arī apvienoto karalisti. Par termiņiem runājot, ir eh, pieņemšana, pēc tam parlaments var rieģēt, un šeit ir zinām neskaidrība, un tas nav visai veiksmīgi, jo bija ļoti daudz laika, un arī man nav eh, skaidrs īsti, kad RDS tiks pieņemti. Un arī šeit ir zināma neskaidrība. Varbūt Kora par to var izteikties un arī deputāts Fernandes. Paldies priekšsēdētāji komisijai, paldies par skaidrojumu komisijai. Es Domāju, ka jūsu atbildes bija apmierinošas attiecībā uz visām lielākajām raizēm, kas izskanēja, un būtu labi, ja to varētu izklāstīt uz papīra, par pārēju eh, runājot, lai nebūtu pilnīgi nekāda neskaidrība attiecībā uz interpretējumu. Un, protams, mēs ar nepacietību gaidām nākošo nedēļu, un arī es vēlos paust savu gandarījumu par to sadarbību, kāda mums līdz šim ir bijusi. Ja mums ir kādas bažas vai neskaidrības, tad jūs to uzzināsiet. Un, protams, mēs skatīsim to, kas notiek konsultāciju periodā. Esmu gandarīti, ka jūsu pieeja ir pragmātiska, tāda mums ir kopīgas ceru, bet mēs nevēlamies sagrozīt tirgu darbību un, kā jau es sacīju, mēs esam atkarīgi no kritēriem ārpus Eiropas Savienības un varbūt, un tas bija saprotam iemeslu dēļ, ka mēs ieviešam jaunu sistēmu apstiprināšanai un atzīšanai, ņemot vērā jau esošās problēmas ar ekvivalenci. Un varbūt tas var būt kā precedents sarunām nākotnē. Kas to zina? Paldies, deputāts Fernandešs, jūs vēlties izteikties, šķiet, nē, tādā gadījumā mēs būsim Eh, pabeiguši visu skatīt, ja nu vienīgi jūs vēlaties pastāstīt par RTS. E RTS e mērķis ir, ir tos pieņemt trīs mēnešus pēc saņemšanas, tāpēc arī mēs darīsim visu, ko varam, lai tas tiktu izpildīts. Kolēģi jau norādīja, ka vieglāk ir saņemt uh, juridisko um, atzinumu RTS gadījumā, jo tas nav deleģētais akts un ceru, ka šeit viss notiks ātrāks. Paldies! Bet eh, tas varētu būt apstiprināts nākošajā nedēļā. Nākošajā nedēļā mēs. Es šeit runāju par RTS, jo ir runa par trīs mēnešu periodu. Jā, ar RTS gadījumā mēs to darīsim trīs mēnešu garumā, bet ekspozīcijas projektam būs trīs mēneši. Manuprāt, trīs mēneši paiet tas eh, visai ātri. Katrā ziņā paldies visiem par dalību. Paldies kolēģiem par dalību, un pirms balsojuma ir 12 minūšu eh, pārtraukums, eh, skaidrojums par eh, kakla saitēm, neatiecas uz deputātiem, jo mēs netiekam pakļaut drošībai, bet mēs varam vienoties par apģērba kodeksu katrā ziņā. Paldies visiem un jaukat likušo dienas darbu!

Ja kolēģis. Kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas, jo būs balsošana, taču pirms tam ir pāris paziņojumi saskaņā ar mūsu iekšējo reglamentu. Diemžēl tas nav pārāk izpaziņojums, bet mēģināšu eh, to visu visu eh, paziņot īsāk eh, par koordinātoru eh, nominācijām. Priekšlikums pār divpusējo notiekumu starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm attiecībā uz apdrošināšanu, naudas plūsmas kontrola atzinums soci sociāldemokrāti, varbūt tas var būt atzinums vēl, vēl nav zināms, kurš reglamentu pants tiks pieņemts. Juridiskā sadarbība starp Eiropas dienestiem. Es sociāldemokrāti gada pārskats par finanšu aktivitātēm EIB atzinums budžeta komiteja cita citi dosie ir pārlikt uz vēlāku laiku. Ekonomiskā pārvaldība. Eh, Grieķija un Spānija tiek aicināti uz ekonomisko dialogu. Ir vienošanās par balto grāmatu, baltās grāmatas skatīšanu komisijā pirms, iespējams, pirms vasaras ja, vai arī tas tiks apspriests vēlāk. Eh, delegācijas Lisabona tiek pārcelt uz novembri. Brexit un nākošie soļi koordinatori tiks aicināti uz uzklausīšanu, meklēsim piemērotu datumu. Koordinātori nosūtīs atbildes uz vairākiem lūgumrakstiem. Koordinātori ir pārcēluši nākošo sanāksmi uzraudzības eh, periodu uz 19. un 20. jūniju. Eh, tikšanās ar augsta līmeņa grupu koordinatori izlēmuši, ka runas uzstāšanās kārtība ir tāda pati kā plenārsēdē. Tāpat tiek paš paredzēta papildu vieta misijā tautas partijai. Tāpat saldē varētu būt papildus, papildu vietu misijas Portugāli pēc zaļo pieprasījuma. Tik eh, veikts pētījums pār EBI kritērijiem. Tālāk, dažas labas ziņas par trilogiem. Esam pabeiguši veiksmīgi trīs trilogus, apsveicu referentus. Pirmkārt, vai sirpa ir klāt, apsveicam sirpa pietikainen un sarunu grupu par otrā trilogu pabeigšanu, par Eiropas um, riska kapitāla fondu, kurš tika panākta politiska vienošanās un konkrēti par esma un esošajām pilnvarām ESMA var izmantot informāciju, lai sniegtu pārskatus. ESMA var izveidot standartus un ESMA attīstīs tehnisko standartu formu, kas ir obligāta and that own funds shall always amount to at least one kā uh, pats uh, mi minimālās investīcijas, kas tiek paredzētas, un paralēli ar direktīvu komisija analizēs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 vienošanās pār, eh, par tekstu, pie kur strādāja Pols Tanks un Otomārs Karas. Tas ir nozīmīgs solis kapitāla tirgus savienībai. Tāpat eh, likumdevēji ir vienojušies par eh, hierarhijas pārskatīšanu, bet ar atkāpēm estes un ne estes kompromiss dod iespēju labāk ievērot finanšu stabilitāti. Tāpat parastēs eh, dosjē ir paredzēts paturēt spēkā esošos 5% noteikumus un pārskatīšanas klauzulu. Tāpat ir vienošanās pār to, ka STS marķējumu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 teksti ir paredzēti, lai tirgus dalībnieki varētu piemēroties jauniem noteikumiem, un arī pie bildu norādīt, kas jau ir sasniegts, makroprudenciāls pārskats, caurskatāmība ar uh, attiecībā uz datu iesniegšanu un gan padome, gan parlaments pieņems gala tekstu saskaņā ar iekšējām procedūrām. Un visbeidzot, ir pabeigti trilogi par Eiropas statistisko programmu. Regulas projekts ir pabeigts vairākos aspektos, tādos kā nabadzība, migrācija, dalījumus pa dzimumiem, datu kvalitāti. Tie bija iekļauti parlamenta nostājās. Tālāk divi trilogi par EFSA pirmais trilogs 31. maijā deva iespēju visām pusēm izklāstīt nostājas par lielāko daļu politisko jautājumu. Otrajā trilogā 6. jūnijā tika runāts par cenām, subordinācijām, rezultātu tabulu. Un Tomēr prioritāri jautājumi tādi kā finansējums un pārvaldība ir jāskata nākošajā trilogā 12. jūnijā Strasbūrā. E, naudas atmazgāšanas apkarošanas trilogs notika vakar. Mēs runājām par dažādiem aspektiem par piekļuvi un juridiskiem aspektiem attiecībā uz uzņēmumiem. Visi šie jautājumi vēl aizvien tiek apspriesti. Noteikumi, kas attiec uz politiski svarīgām personām. Un eh, augsta riska trešās valsts. Atvainojiet par šo garu izklāstu tas bija nepieciešams, tulkam ir atvainojis par nepilnībām tulkojumā lielā runas ātruma dēļ, un tagad mēs varam pāriet pie balsošanas. The vote. The vote is closed. Beidzam balsot. Labi. Nu tā tad.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 pēc balsošanas pirms. Nu, tad pavisam īsi uzstāsies referentu lūdzu. Paldies! Diemžēl referents Tērners nevar būt klāt izpaziņojums. Referents vēlas pateikties kolēģiem par konstruktīvo sadarbību šīdos iesakarā un par panākto progresu. Viņš uzskata, ka kompromis grozījumi piešķir taisnīgu un līdzsvarotu pārstāvību tekstam, ko ir sagatavojuši kolēģi, ir panākts konsens starp referentiem, ka termiņa procedūras gaitā varētu būt ambiciozāk, tas ir atspūgļot ziņojumā. Nacionālās līnijas tādas nereti nav, netiek mudināts rīkoties ātri, kā to parāda, kā atsevišķas taksācijas lietas tiek skatītas divus gadus un pat ilgāk. Ir jādomā par kompetenties stāžu darbības sniegumu. Šajā uh, sakarā dalībvalstīm ir jāparedz pietiekami cilvēku resursi, finanšu un tehniskie resursi. Tāpat ir jādo, jāmudina uzņēmējiem gūt eh, visu iespējamo labumu no eh, vienotā tirgus. Tāpat eh, pateicības vārdi visiem, kur strādā pie šī teksta. Paldies, tagad balsosim 85. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemt. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. Kompromiss D par pret atturas pieņemts. Kompromiss E par pret atturas pieņemts. Kom grozījums 149 par pret atturas. Man liekas, ka pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt, pārbaudīsim. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss F par pret atturas. Pieņemts kompromiss G par pret atturas. Pieņemts grozījums 172 par pret atturas noraidīts. Grozījums 173 un 174 par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Is adopt. Pieņemts. 175. grozījums pār pret atturas noraidīts. 176 pār pret atturas. Liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim, sākam balsot. Vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 177. par. Pret. Pārbaudīsim. Uh, tāds um, katreiz savādākā politiskā spēku apvienība, sociāldemokrāti un EKR. Beidzam balsot. Noraidīts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss J par pret atturas no pieņemts. Kompromiss uh, kā par pret atturas pieņemts um, pieņemts, kā pārpret atturas pieņemts. Grozījums 204 pārpret atturas pieņemts. Grozījums 205 pārpret atturas pieņemts. Grozījums KA pārpret atturas pieņemts. Grozījums 30 pārpret atturas pieņemts. Grozījums 31 pārpret jo iepriekšējais atkrīt, pārpret atturas pieņemts, 33 pārpret atturas noraidīts, 34 pārpret atturas noraidīts. I'm sorry for that, but uh, Mr. Gedalia has, we haven't voted that one. We need Apparently we skip. Liekas, ka mēs uh, 178. Uh, nebalsojām, atvainojiet, atgriezīsimies 12 lapas puse manā balsojuma sarakstā vismaz. 178. pār. Pret. Pārbaudīsim. 178 par. Uh, uh, balsojums. Sākam balsot. Diviem kolēģiem vēl jānobalso. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Turpinam 34. Par pret atturas noraidīts. 34 par pret atturas noraidīts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts. Grozījums 2 par pret atturas pieņemts, grozījums 41 par pret atturas pieņemts, grozījums 42 par pret pārbaudīsim 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss vairākumu. Kompromiss M par pret atturas pieņemts. Kompromiss N par pret atturas pieņemts. Kompromiss O par pret atturas pieņemts. Kompromiss P par pret atturas pieņemts. Kompromiss R par pret atturas pieņemts. Grozījums 67 par pret atturas pieņemts. Kompromiss S par pret atturas pieņemts. Grozījums 73 par pret atturas pieņemts noraidīts, 74 pār pret atturas pieņemts, 75 pār pret atturas pieņemts, 76 par pret. Man liekas, ka pieņemts. 77 par pret atturas pieņemts, 78 par pret atturas noraidīts, 79 par pret. Pārbaudīsim 79, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. par. Pret atturas. Noraidīts. 81. par. Pret. Pārbaudīsim 81. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 7. Ah, 87. Daži uh, grozījumi atkrīt, jā, tieši tā, jo tās bija izmaiņas eh, balsojuma sarakstā 83. pār pret atturas noraidīts. Balsojam par komisijas priekšlikumu ar uh, grozījumiem personāla balsojums. Sākam balsot. Mhm. Beidzam balsot. Pieņemts uh, ar 41 balsu par, uh, viens pret, viens atturējies. Un tagad ir uh, grozījums par likumdošanas uh, rezolūciju. Tas, tas tā ir inovācija, tas ir kas jauns. 32. grozījums, kas par pret. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Līdz ar to likumdošanas priekšlikums ir pieņemts ar grozījumiem, par kuriem nobalsojam. Mums nav vēl vienreiz jābalso, jo tās ir arī izmaiņas reglamentā, kādas tika piemērotas. Apsveicu referentu. Thank you everything available, guys? Yeah, we have to do it, so you need to read the... Uh... Okay, so... Uh, next. Labi. Tātad nākamā sanāksme, bet pirms tam ļaujiet man personīgi izteikties, jo es gribētu pateikties uh, un novēlēt veiksmi mūsu tātad uh, viņas jaunajai eh, karjerai, Laurai Parmizāno, kas ir mani asistente un atstāja parlamentu pēc ilgiem gadiem, un gribētu viņai sirsnīgi pateikties par viņas milzīgo atbalstu, palīdzību darbā. Paldies, Laura!